Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Pēc minūtes sāksim darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu. also take my seat, President. Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Atsāksim sesiju. Sesija tika pārtraukta 11. novembrī 2011. 2010. gadā. Uh, Protokoli no 11. novembra sēdes ir pieejami, vai kādam ir kādi komentāri vai iebildumi, neviena komentāru. Neredzu, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par akceptētu. Man ir daži paziņojumi, sākuma paziņojumi. Pirmkārt, vēlos teikt, ka saņēmu informāciju par to, ka Ausan Suči tika atbrīvota no mājas aresta. Viņa ir no Birmas un Suči kundze ir viena no uh, pirmajam, eh, kas Eiropas parlamentā saņēma Sahrova balvu, tas notika 1988. gadā. Diemžēl pirms 20 gadiem viņa nevarēja saņemt Sahrova balvu personiski, un tagad varu jūs informēt, ka viņa ir atbrīvota un viņa ir ielūgta eh, piedalīties mūsu parlamentu plenārsēdē. Paldies! 20. 25. novembrī uh, apritēs 11. Uh, gada dienā ANO nodibinātai dienai, uh, siev, uh, kas ir vardarbības pret sievietu pārtraukšanu. Katru gadu daudzas sievietes kļūst par vārdarbības pret sievietēm upuriem. Viņas tiek apgraizītas vai arī notiek citi vārdarbības paveidi. Katru dienu 8000 meiteņu tiek apgraizītas. Un šādus barbariskais rituāls tiek. Šīs rituāls ir jāpārtrauc, un šodien es jūs aicinu uh, iestāties par to, lai šāds barbariskais rituāls tiktu pārtrauts un lai pret sievietēm nebūtu nekāda veida vardarbība, lai mēs to nepieļautu. Vēl viens paziņojums. Spānijas valdības mani, valdība mani in, in, informēja par to, ka Ramons Hauregui vietā strādās tagad Mario Iregoja Pereses kundze, sākot ar 2010. gada 16. novembri. Sirsnīgi sveicu jaunu kolēģi! Vēlos arī atgādināt, ka saskaņā ar trešo pantu otro punktu Eiropas parlamenta reglamentā, līdz viņas mandāts tiks pārbaudīts. Marija Irogēna Pereskundze piedalās parlamenta sanāksmē, un viņai ir visas tiesības, ja vien viņa ir parakstījusi deklarāciju par to, ka viņa neieņem nekāda veida posteni, kas nebūtu savienojams ar darbu Eiropas parlamenta deputāta amatā. Vēlos arī informēt, ka Klaudijo Kipriantana Sesku kungs ir piebiedrojies Socialistu un Demokrātu partiju Eiropas parlamentā sākot ar 15. novembri 2010. gadā. Vēlos arī informēt jūs, ka Tino Alači pievienojās Sociālisti un Demokrātu Savienība Eiropas parlamentā sākot ar 18. novembri 2010. gadā. Attiecībā uz likumdošanas aktu pārakstīšanu vēlos jūs informēt, ka trešdien es un, par, un padomes priekšsēdētāji, mēs parakstīsim 14 uh, likumdošanas aktu, kas, tiks, kas ir jāpērāk saskaņā ar 74. Uh, reglamenta punktu. Informācija tiks iekļauta protokolā, tātad protokolā ir visa informācija par tiem normatīviem aktiem, kas tiks parakstīti. Jūs varat jebkurā brīdī šo sarakstu pārbaudīt. Un tagad varam runāt par izmaiņām, kas ir paredzēts darba kārtībā. Dienas kārtība Strasbūrai tika akceptēta 18. novembrī saskaņā ar 137. reglamentu punktu. Pirmdiena. Sākam ar pirmdienu. Politiskā grup, politiskās grupas piedāvā neizskatīt darba kārtībā uh, Belingvera kunga ziņojumu. Šis ir jautājums par ģimenes tiesībām, par starptautiskajām privātiesībām, komerctiesībām saskaņā ar Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānu. Šeit ziņojums būtu patiešo nodots balsošanai rīt otrdien. Taču es uzskatu, ka ziņojums paliek un ir paredzēts par šo ziņojumu balsot, bet diskusija nenotiks. Šāds ir priekšlikums. Tātad vēlreiz visas politiskās grupas piekrita šāda veida risinājumam. Un līdz ar to ir akceptēts šāds risinājums. Otrdienai nav paredzēts nekādas izmaiņas. Otrdiena bez izmaiņām. Šulc kungs, lūdzu. Priekšstādātāji, par otrdienu ir tā, tur ir seši ziņojumi, ko sagatavoja kolēģis Matēra, Barbara Matēra. Kolēģiem Zere ļoti atvainojas, saka priekšsēdētājs, Glob Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana Nīderlandē. Mēlos šeit runāt par šo jautājumu, jo, manuprāt, ir nekorekti, kā kolēģis Doils tika saņēmis uzbrukumu Nīderlandes presē. Priekšsēdētāja konferencē mēs saņēmām informācija par to, ka dažādu politisko grupu vadītāji ir diskutējuši par to, ka varbūt ņemot vērā ārējās diskusijas, kas šobrīd notiek, ka varbūt labāk būtu pārlikt šo ziņ šī ziņojuma izskatīšanu. Bet es uzskatu, ka ziņojums noteikti ir jāizskata, pa ziņojumu ir arī jānobalso, un Nīderlandē ir jāpiešķir nauda no globalizācijas fonda. Otrkārt, mūsu kolēģis priekšstādētāja konferencē teica, ka jā, informācija tiks nodota presē, un ja cilvēkam vispār pat nebūs iespējas paskaidrot savu viedokli, tad varbūt nopietni jāpadomā, ko teikt un ko neteikt priekšsēdētāja konferencē. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tāda, ka nav jau tā, ka Eiropas parlaments saka, ka tiek liek tērēta nauda. Nē. Tā ir daļa no Nīderlandes valdības, kas visu laiku saka, ka Eiropā tiek izšķērdēta nauda, līdz ar to Eiropai naudu nedosim. Matēra ziņojumā saka savukārt, ka šajā gadījumā nauda tiek tērēta ar milzīgu atbildību Un Nīderlandē šī nauda tiek tērēta ļoti svarīgiem projektiem. Līdz ar to, ja mēs pieņemsim šos projektus, šos, šos ziņojumus, tad varēsim skaidri parādīt, ka kritika, kas tiek saņemta no Nīderlandes, nav pamatots. Paldies! Liels paldies, Šulca kungs! Es zinu par šo jautājumu un zinu arī, par ko rakstīja Nīderlandes prese. Vēlos jums teikt, ka. Kā balsojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu Nīderlandei, ka diskusijas un, balso, diskusija un balsošana notiks kā tika paredzēts, un rītdien būs balsošana, nekas nav mainīts. Paldies par jūsu komentāru. Cienījamie deputāti, trešdiena. Kreso konfederālā grupa, zaļo kreisā grupa runājā par to, ka būtu nepieciešams par rezolūcijas projektiem attiecību uz Sahāru balsot jau šajā se sesijā, nevis decembrī, kā tas šobrīd ir paredzēts. Šis priekšlikums nāk no grupas, un Ferēra kungs varēs nākt klāt ar paskaidrojumiem sakarā šo priekšlikumu. Lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Eh, situācija Rietumsahārā ir pietiekami smaga, lai mūsu parlamentam būtu ātri jāpieņem lēmums šai sakarā. Fakti ir noskaidroti, visa pasaule tos redz, Mēs uh, zinām, ka ir bojā gājušie, ievainotie Rietumsahārā, Cil daudz cilvēku ir pazuduši bez vēsts, un mūsu parlamenta deputātiem nebija iespējas uz tuvien doties, Marokas iestādes viņus izlaidīja. Un tas pats notika ar valstu parlamentu pārstāvjiem, žurnālistiem, NVO pārstāvjiem, mēs visi to zinām, un mēs nevaram ignorēt visu notiekošo. Mums vajag ieņemt noteikti nostāju šai sakarā tagad. Ja mēs to nedarītu, tad tas būtu nesaprotami un nepieņemami gandrīz, tavu, vai, gandrīz vai uh, pievienošanās uh, vainīgajiem. Es aicinu visus pieņemt prātīgu lēmumu un balsot par rezolūciju jau šajā plenāra sesijā. Mūsu priekšlikums. Kas gribētu komentēt? Kas gribētu piekrist šādam priekšlikumam? Kas ir par priekšlikumu? Kas atbalsta šo priekšlikumu? Jā, atbalsts. Priekšsēdētāji, tie komentāri, kas nāca no goja, manuprāt, ir atbalstāmi, bet mēs arī atbalstīsim. Priekšsēdētājs, jā, kas gribētu izteikties pret Lūdzu Šulckungs? Priekšsēdētāji, mēlos Ferrero kungs, lai jūs tagad pievērst manu uzmanību. Priekšsēdētē konferences laikā un arī pirms konferences mēs diskutējam ļoti plaši savas politiskās grupas vārdā. Vēlos teikt, ka mēs, protams, esam ļoti nobežījušies par to, kas notiek Rietum Zahārā, kad mēs redzam tos attēlus, kas nāk no šī reģiona. Tad, manuprāt, ir jābūt gan ļoti nopietnai diskusijai, gan arī jārunā par potenciālām sekām. Un tas savukārt nozīmē, ka mums šajā sarežģītajā un nopietnējā jautājumā ir jābūt pietiekam nopietniem, respektīvi arī ir jārīkojas nopietni. Marokas ārlietu ministrs teica, ka viņš labprāt ieradīsies ārlietu komitejas sēdē un viņam nav tāda pienākuma, bet, manuprāt, ja jau viņš ir gatavs ierasties, tad mums ir jāizmanto šī iespēja. Mums ir jārunā ar viņu, jāpasaka, kāda, kāda ir pārmetumi, tad, kad viņš atbildēs, mēs varēsim to izdiskutēt, un tikai tad balsot par rezolūciju būtu neloģiski. Vispirms balsot par rezolūciju, pieņemt varbūt šo rezolūciju, un pēc tam tikai runāt ar Marokas ārlietu ministru. Uh, Es personiski uzskatu, ka būtu nepieciešams izturēties pie, pret šī jautājuma izskatīšanu nopietni. Priekšsēdētājs, paldies par šo jautājumu. Tagad varam balsot. Kas no jums ir par to, lai akceptētu priekšlikumu, kas nāca no Ferēra kunga? Kas ir par? Pret. Kas ir pret šo priekšlikumu? ir jāpārbauda. Sākam pārbaudīt elektroniski, sākam pārbaudīt, sākam balsot. Lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir atbalstīts. Vairākums to atbalstīja, respektīvi saskaņā ar Saskaņā ar Ferēra kunga priekšlikumu balsojums notiks jau šonedēļ. Un es teikšu, kad balsošana notiks ceturtdien. Šādi. Lūdzu, klausieties uzmanīgi. Rezolūcijas projekts ir jāiesniedz līdz 12.00 rītdien, 23. novembrī, tātad rītdien līdz 12.00 rezolūcijas projekts ir jāiesniedz. Grozījumi, kā arī kopīgi rezolūcija projekti ir iesniedzami līdz trešdienai, līdz parītdienai, atkal 12.00, tātad 24. novembris, trešdienā, 12.00. Tas ir brīdis, līdz kuram var iesniegt grozījums vai arī kopīgas rezolūcijas projektus. Un tad savukārt grozījumi kopīgām, kopīgajiem rezolūciju projektiem ir iesniedzama vienu stundu vēlāk, respektīvi līdz trešdienai 13.00. Atkārtošu, balsošana notiks ceturtdien. Paldies! Ceturtdienai nekādi citi grozījumi nav pieteikti. Tas nozīmē, ka darba kārtība ir noteikta un varam turpināt darbu. Nē, lūdzu, ir komentārs. Es gribētu lūgt kolēģiem kaut ko. Ir ceturtdienas steidzamība par Tibetu. Un par to problēmu, ka Ķīna grib uz, uzspiest ķīniešu valodu Tibetā. Manuprāt, Tā ir problēma, kas ir pelnījusi debates plenārsēdē Aštonis kundzei klātesot, jo ir ne tikai steidzamība, ir, tā ir pamat politika, ko īsteno pol Ķīna Tibetā pašlaik, un tas sniedzas tālāk nekā steidzamība. Steidzamība ir tad, ja vairākums to vēlas ļoti labi. Bet ja būtu iespējams, es zinu, ka darba kārtība decembrī nav tik pilna, mēs varētu to izdarīt ar debatēm un ar rezolūciju un aštuonas kundzes klātbūtni par Eiropas politiku attiecībā pret Ķīnu. Runāt par šo problēmu, manuprāt, tas būtu ļoti labi. Paldies, kolēģi! Jā, to visu varēja izrunāt arī priekšsēdētē konferencē. Jūs esat priekšsēdētājs politiskajā grupā un kombendita kungs noteikti var nākt klāj ar šādu priekšlikumu. Paldies par komentāru!